Trešdien kopā ar padomus priekšsādātāju es parakstīšu piecus likumdošanas aktus saskaņā ar parlamentu 74. reglamentu pāntu, un eh, šie eh, likumdošanas akti tika nu, uzskaitīti šīs sēdes protokolā. Esmu saņēmis informāciju no zaļo grupas, uh, Eiropas brīvās alianses grupas, par to, ka Filipa Lamberts kungs uh, aizstās Eva Žolī ekonomikas eh, lietu komitejā. Vai kāds grib kaut ko komentēt par šo te personālu maiņu? Neviens neko negrib teikt, tad tas ir apstiprināts. Tagad darba kārtības izmaiņas. E, proszę Państwa, e, mamy e, pok... Dāmas un kungi, Skatīsim darbkārtību pa dienām. Pirmdiena - Sociālistu un Demokrātu progresīva alianse. Šī grupa ir um, lūgus, lai Galo kundzes ziņojums par intelektuālu īpašumu tiesību piemērošanu iekšējā tirgū tiktu atlikts, tātad izņemts no šodienas darba kārtības. Šulcu kungs izteiksies par šo priekšlikumu. Pienākā prezidenta. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mūsu politiskā grupa jau priekšstādāja konferencē pagājušajā nedēļā norādījusi to, ka galo ziņojums ir e, ļoti strīdīgs pašiniciatīvas ziņojums parlamentā. Un attiecībā uz šī ziņojuma tālāku um, skatīšanu vajadzētu izvērtēt e, situāciju. Praktiski mēs saskaramies ar to, ka šis ziņojums pēc jaunās procedūras mūsu reglamentā uh, Uh, būs mm, ziņ, īsi izklāstīts un pēc tam būs balsojums, bet ir vairāk alternatīvi rezolūcijas projekti, par kuriem arī tiks balsots. Un situācija, kāda tā ir šodien, ir ļoti, un, teiksim, nav ļoti skaidrs. Es pat nevarētu izteikt uh, tādas prognozes un domāju, ka neviens no projektiem balsojumā saņems vairākumu. Nu, tas ir tas viens jautājums. Otrs jautājums ir tāds, ka starplaikā esam uzzinājuši, ka autortiesību jomā komisijas iniciatīvas nākošo dienu laikā tiks uh, publiskotas un komisija mm, rīkosies uh, sastādot normatīvos aktus un uh, direktīvas apkopos uh, normatīvajos aktos, kas nozīmē, ka mēs tādā brīdī, kad uh, veicam likumdošanas darbu, uh, balsosim par pašiniciatīvas ziņojumu, kas nu, visdrīzāk ar likumdošanas aktiem tiks uh, pārklāts. Līdz ar to lūdzam atlikt šo jautājumu no skatīšanas darba kārtībā. Paldies, Šulc kungs. Vai kāds vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Jā, par. Lūdzu, izsakieties. Bardzo prošē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs nevaram akceptēt jaunu uh, atlikšanas prasījumu balsojumā par šo ziņojumu. Nu, par principu ir nepareizi teikt, ka nav vienota viedokļa, jo šis ziņojums ir daudzu kompromisu uh, veidā izstrādāts, diskusijas ir bijušas mēnešiem ilgi, un tagad par formu. Atgādināšu, ka notika balsojums uh, jūri komitejā jūnijas sākumā. Uh, Tad atkal bija diskusijas, diskusijas saistībā ar trim um, atsevišķiem um, ziņojumiem punktiem. Un šoreiz nav nekāda iemesla atlikt balsojumu par šo ziņojumu, nu, izņemot to, ka dažas partijas vēlas uh, atrast uh, konsensu, bet nu, tas nav tādās uh, vispārējās interesēs. Vispārējās interesēs ir, lai mēs paustu viedokli par šo pašiniciatīvu ziņojumu. Uh, un tas nekad nebūs pretrunā ar likumdošanas priekšlikumiem, kāda būs nākotnē, jo tas aicina tikai piemērot tos likuma tekstu, kādi jau eksistē, nevis tos noliegt. Paldies, kundze. Jūs tātad atbalstījāt to, ka šis ziņojums tiktu saglabāts darba kārtībā, bet es prasīja, vai kāds vēlas izteikties par Šulca kunga priekšlikumu un atbalstīt tos. Peronī kungs, nē, lūdzu. Monsieur, Madame Gallo, je... Priekšsēdētāj kungs Gallo kundze. Man liekas, ka mans kolēģis Šulca kungs precīzi pateica to, ko vajadzēja teikt, ka jums nebūs vairākumu, jo liberāļi balsos pret jūsu ziņojumu, un es nezinu, neredzu liederību šodien parādīt, ka, nu, ziņojumam nav vairākumu ir nepieciešams diskutēt, nepieciešams diskutēt praktiski visās grupās. Es zinu, ka jūs varbūt sakat, ka būsiet vienoti, bet nu es šaubos, bet nu pat ja jūs būsiet vienoti, tad citās grupās tas vēl tiek jā, diskutēts tas jautājums un nav skaidra vairākuma nevienā ne otrā pusē un tādēļ es. Zi, man liekas, ka Šulckungs ļoti saprātīgi ir lūdz šo ziņojumu atlikt. Nu, vienreiz tā tas ir noticis. Um. Zakoņčilišmi. Paldies! ar to arī noslēdzam šo procedūru. Dzirdējām gan komentārus pār, gan pret. Tagad balsosim. Tātad balsosim sociāla demokrātu grupas priek par priekšlikumu. Tātad, ko izteica Šolcu kungs, kurš par šo priekšlikumu? Paldies. Pret. Większość jest przeciwna. Vairākums ir pret šo te priekšlikumu, kur izteica Šolcu kungs. Labi, pārbaudīsim. Tad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Wszyscy głosowali? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. E, wniosek nie uzyskał aprobaty. Priekšlikums nav pieņemts. Vairākums ir pret šo te Šulc kungu izteikto priekšlikumu. Un tātad šis darba kārtības jautājums paliek darba kārtībā. Pāriesim pie ceturtdienas, jo nav paredzēts nekādas izmaiņas attiecībā uz otrdienas vai trešdienas darba kārtību. Ceturtdien Eiropas uh, konservatīvo reformistu grupa piedāvā atlikt balsojumu par rezolūciju priekšlikumiem par uh, cilvēktiesību aizstāvības uh, kļūdām, tātad par aizsardzību Kongo Demokrātiskajā republikā. Tātad mēs runājam šeit par balsojumu atlikšanu attiecībā uz šo rezolūcijas priekšlikumu. Un tas ir priekšlikums no ECR grupas. Bretborn kungs, lūdzu. Tātad, lūdzu, no, izstāstiet mums par savu priekšlikumu. Ah, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot ECR grupas vārdā, es vēlētos formāli pieprasīt ceturtdienas balsojumu atlikšanu. Un tas ir mēs runājam tikai par balsojumu atlikšanu, nevis par jautājumu izskatīšanu kā tādu. Jau sākumā jūs teicāt un detalizēti izklāstījāt to, kas varētu notikt ceturtdien, un deputātiem varētu būt grūtības aizbraukt atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. Un es tiešām pazīstu personīgi daudzus, kuri jau trešdien tieši streika dēļ dosies prom no Strasbūras. Tāpēc es uzskatu, ka tas būtu tikai adekvāti atlikt atlikt šo balsojumu un izskatīt eh, to pēc divām nedēļām Briselē paredzētajā plenārsēdē. E, pro... Paldies, Bradburn kungs! Vai kāds vēlas uh, atbalstīt šo Bredborna kunga priekšlikumu? Bardzo prošē. Lūdzu, jums vārds. Nu, tas ir tā neparasti, uh, ka šāda sadarbība notiek, bet mana politiskā grupa jau pagājuši nedēļu piedāvāja ceturtdien uh, nenoturēt balsošanas uh, procedūru, jo uh, mēs nedomājam tā, uh, mēs uh, nevēlamies apšaubīt uh, tiesības uz streiku Francijā. Dālkungs to uh, pieminēja, bet mēs uh, nedomājam, ka daudzi um, darbņēmēji no Vācijas un Francijas, um, ka viņiem būtu jāstrādā, lai nodrošinātu transportu un lai transporta iespējas tik nodrošinātu uh, parlamenta uh, deputātiem un darbiniekiem un līdz ar to nu vainātu streiku. Un cik tālu es uh, redzu, tad uh, parlamentā visnotaļ ir arī atbalsts šai saprātīgai uh, rīcībai, arī mana politiskā grupa atbalsta to, lai šis balsojums tiktu atlikts. Pović prečivko. Lielas paldies! Kāds vēlas izteikties pret Sperānēkungs? Jā, es gribētu. Uh, uzsvērt. Mēs jau nerunājam par to, ka šeit uh, tiktu pieņemts kāds normatīvais akts. Manuprāt, šiem balsojumiem ir cita nozīme. Un es to domāju, ka šis streiks tādos lielos vilcienos nu, skars visus parlamentu politiskos spēkus. Tas neskar kādus kreisos spēkus vai kādus labos spēkus īpaši. Varbūt, ka mums tad būs, nu, teiksim, mazāka pārstāvniecība, bet nu vienalga būs tāda pārstāvniecība, tādēļ varam balsot. Paldies, tagad balsosim.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 Większość z Państwa jest za tym wnioskiem. Vairākums ir balsojuši par šo priekšlikumu, līdz ar to mēs to pieņemam un esam līdz ar to nolēmuši, ka ceturtdien balsošanas nebūs. Līdz ar to mēs esam izgājuši cauri izmaiņām darba kārtībā, un tagad pirmais darba kārtības punkts ir Kristīnas Devērakas ziņojums negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā. Yeah? Jūs vēlētos vēl kaut ko piebilst, prasa priekšsādātāja kungs. Pa... Priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs. Es nesapratu balsojumu līmenī, vai mēs balsojām par darba kārtību, kādu pieņēmām priekšsēdētāju uh, konferencē, jeb pret? Pret? Eh, Tā tad ceturtdien nenotiks sesija. Tā tad